Dzień dobry, witam Państwa. Czy możemy... Labrīt. Mēs e, varbūt varētu sākt. Akadēmiskais ceturksnis nu ir pagājis, un tagad mums bezliekas kavēšanās jāķers pie darba. Tādēļ sākam sanāksmi. Mums ir uh, sanāksme gan no rīta, gan pēcpusdienā. Darba kārtībā šorīt ir Jana Huitema atzinums. Tikai 515 grozījumi. Nu, diezgan daudz, ja tā nopietni. Atbildīgā komiteja ir IMCO. Agri un NV saskaņā ar 54. pantu ir iesaistītas INTA savukārt ar 53. likuma pantu ir iesaistīta. Un tagad došu vārdu Huitama kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs, jā. Mēs esam 54. panta ietvaros šo te dalīto kompetenci iesaistījušies, taču man žēl, ka nav pilnas kompetences par dažiem pielikumiem, piemēram, par mēslojuma jautājumiem, kas niansēs varētu attiekties tieši uz mums. Varbūt, ka varētu par kontaminants jautājumu dabūt pilnu kompetenci. Tagad Envi komiteja pilnu kompetenci iegūst par šo jautājumu. Un tas man liek pāriet pie otrā jautājuma. Tātad ir tiešām diezgan daudz grozījumu iesniegt par šo jautājumu, taču mums jāsacina, ka dažus no tiem nevar pieņemt sevišķi tos, kas skara uh, pielikumus, uh, kur ir ekskluzīva envi kompetence. Es nezinu, kāds ir jūsu lēmums, taču mums vēl būtu jābalso par šiem grozījumiem. Ja tie ir pieņemti, tad tie tiek sūtīti uz NVNMCO. Tie, kurus noraidīsim, tos uh, tālāk tātad arī nesūtīsim. Uh, Vakar mums bija ēnu referenta tikšanās par grozījumiem, kas vēl pāri palikuši. Mums uh, bija diezgan konstruktīvas debates. Problēma ir tā, ka šis fails ir diezgan tehnisks, tādēļ ir uh, diezgan grūti panākt kompromisu šajos jautājumos, taču esam jau panākuši deviņus kompromisus. Zaļās medaļas laikā mēs strādāsim vēl pie citiem kompromisiem. Vissvarīgākie kompromisi, piemēram, par innovatīviem mēslojumu produktiem. Otrakārt strādājam pie uh, minimālajiem uh, līmeņiem mēslojumos un būs arī kompromiss par uh, aprits ekonomikas veicināšanu, lai izmantotu aizvien vairāk bioatkritumus un ūtsmēslus tā vietā, lai izmantotu minerālos mēslojumu līdzekļus. Tas ir arī saistīts ar nitrātu direktīvu. Protams, ka tad šie jautājumi ir jāskata lielā kontekstā, plašākā kontekstā um, un tiesību aktu kopumā, kas jāvienkāršo. Te ir dažādas pakotnes. Te ir tātad zināms konflikts ar nitrātu direktīvu, tādēļ vairāki pretrunīgi vērtējami jautājumi. Katrā ziņā uh, ar nepacietību gaidīšu kolēģu komentārus un ieguldījumu. Bardzo dziękuję, panie pośle. Tak. Paldies. Mēs uh, zinām, kāda ir NV pieeja. Ir vairāki cilvēki mūsu komitejā, kas uh, ir arī NV komitejas uh, locekļi. bet um, mums uh, vajadzētu arī dzen. Kā parlaments uh, kopumā vairāk uh, sliecas uh, atbalstīt NVP, nevis uh, ADP, par spīti tam, ka parasti taisnība ir mūsu pusē. Taču nu, runa šeit ir par uh, nozares uh, konkurētspēju. Jānodrošina tas, lai mums būtu vieni un tie paši standarti mūsu pašu produktiem un importētajiem produktiem. Tagad vārds Egņo kungam. Sorry, palikuši. Pani poseł Aguilera. Agilers kundze. Labdien visiem, labrīt priekšsēdētāji. Jā, kā jau teica Uitemā kungs, tiešām ļoti žēl, ka mēs neesam atbildīgā komiteja pie šī ziņojuma. Jo gal beigās lauksaimniecības komiteja uh, darbā pie tik svarīgas regulas par mēslojumu, lauksainīcības komitejai būs visai maza teikšana. NV un IMCO un arī INTA un galvenokārt IMCO un, IMCO un NV par to izteiksies, un tas tiešām ļoti žēl. Kā jau arī teica to priekšsēdētājs, NV atzinumam būs lielāks svārs nekā mūsu atzinumam, bet, nu, protams, turpināsim arī aktīvu dalību citās komitejās, aizstāvēsim arī mūsu pozīciju. Pateicos Vītama kungam ne tikai par šo ziņojumu, bet arī par viņa dialoga kapacitāti. Vakardien bija pirmā ēnu referentu sanāksme. Sadarbojāmies arī ar personālu, ar grupu pārstāvjiem. Tad arī būs vizīte uz Nīderlandi, lai arī redzētu, kā darbos jaunās tehnoloģijas un kā attīstās arī organiskā mēslojuma uh, joma. Un tas tiešām bija ļoti interesanti redzēt, kas, kā tas viss attīstās, un es domāju, ka tā tiešām ir nākotne. Man gan ir uh, kādas uh, šaubas par to, ka nu tagad jau mēs būtu gatavi uh, piemērot šo agronomisko kapacitāti organiskajiem mēslojumiem. Es domāju, ka progress ir visai liels, tomēr es domāju, ka tehnoloģijas vēl nav pietiekami attīstītas šajā jomā, lai jau runātu par organisko mēslojumu un uh, kā tam būtu tādas pašas agronomiskās kapacitātes kā neorganiskajam mēslojumam. Uh, un kas varētu arī konkurēt ar citiem mēslojumiem. Sintētisko un neorganisko mēslojumu, piemēram. Lai nu kā es pateicos komitejai un arī referentam par šo darbu, šis dosie ir ārkārtīgi tehnisks, līdz ar to tas prasa tiešām daudz darba. Mums ir nepieciešams arī tehniskais atbalsts, pateicos te arī personālam, pateicos mūsu komandai, Magdalēnai un arī citiem, kas tiešām smagi strādā, lai varētu atrisināt šos tehniskos jautājumus. Neesam pietiekami lieli eksperti, lai te pieņemtu informētu lēmumu. Piekrītu arī priekšsēdētāju sacītajam. Uh, Mūsu gadījumā mums kā grupē tikai trīs grozījumi, ar, un te esam arī visu atrisinājuši ar sekretariātu, lai nebūtu šīs nepieņemamības jautājums, jo nu, jā, mēs neesam atbildīgā komiteja, bet jā, piekrītu jums, ka štik, tik daudz grozījumu tas nav normāli un pieņemami. Tas tiesa, ka nu, katrs deputāts var atsaukt savu grozījumu. Es nezinu, kādu lēmumu šai sakarā pieņems komiteja. Jo, nu, grozījumi, kādus esam iesnieguši mēs, sociālisti un arī es personīgi, uh, Visi šie grozījumi vēlas precizēt konceptus, padarīt tos skaidrākus šajā ziņojumā. Tad arī mums ļoti svarīga ir šī agronomiskā kapacitāte, lai daži noteiktie aspekti arī ņemt vērā šo agronomisko kapacitāti un mēs īpaši arī rūp rū, mums rūp biostimulantu uh, divkāršā izmantošana gan fitosanitārā, gan arī citas biostimulantu izmantošana. Tātad tas būtu arī jāprecizē, tie ir daži aspekti, kurus noteikti apspriedīsim nākamajās sanāksmēs. Un vēl viens jautājums, kas ir svarīgs arī manai uh, grupai. Es nevēlos, lai tiktu atvērta nitrātu direktīva, lai tādējādi samazinātu organiskā mēslojuma līmeņus. Es uzskatu, ka te ir divas problēmas. Ir tehniskas, juridiskas problēmas. Ar šo regulu mēs varam vispār uh, atvērt uh, nitrātu direktīvu. Es domāju, ka te ir juridiskas, tehniskas problēmas. Un tad es arī uzskatu, ka pēc būtības vēl nav uh, pilnībā attīstījusies tehnoloģija, kā jau teicu sākumā, lai šīs organiskais mēslojums, kas noteikti ir nākotne, bet vai šodien ir pietiekama šī agronomiskā kapacitāte. Es domāju, ka te eh, daudz vēl ir jāstrādā. Uh, un arī jāiekļauj šajā aprits ekonomikā. Tomēr es domāju, ka vēl nav pilnībā um, šis jautājums gatavs, lai skatītu to šajā ziņojumā, un nekādā gadījumā nevajadzētu atvērt nitrātu direktīvu. Nu, turpināsim strādāt. Pateicos referentam, esam jau par daudz ko vienojušies, kā jau viņš to arī minēja, un noteikti būs vēl arī cits vienošanās. Savā ziņojumā viņš īpaši strādā arī pie organiskajiem mēslojumiem, pie šī jautājuma. Taču es domāju, ka nitrātu direktīvas, direktīvas jautājums būs tas galvenais pāmat jautājums. Es ceru, ka vienosimies. Nē, esmu, protams, par šīs direktīvas atvēršanu, bet mēs strādāsim uh, Un tad, nu jā, strīdēsimies par to vai nu IMCO vai arī NV komitejās, ar kurām noteikti vajadzēs vēl sadarboties. Paldies! Pan poseł Jar. Jāra kungs, lūdzu. Jā, um. Jā paldies priekšsādātāji un paldies, ka es vēl pirms ēnu referentiem varu izteikties šajā diskusijā. Man tāds vispārējais lūgums, jo, um, jā, kā jau referents teica, pieeja, jā, ir pareizākā kompetences, mēs sadalām par dažādām komitejām, bet man tagad ir vienkārši iespējas, ka vides komiteja uh, vispār neskatās, kādas būs uh, um, blakus iedarbības vai kāds zaudējumu un tik pieņem lēmumus. Ko es ar to domāju? Ir divas citas uh, komitejas, kuru klientiem tad ir jāpacieš šīs sekas. Nu, jā, mēslojums būs grūtāk pieejams, dārgāks uh, un tirgus ekonomika vienmēr uh, reaģē taču uz pieejamību ar augstākām cenām, uh, uz nepieejamību, respektīvi. Un ja mēs um, būsim atkarīgi no viena tirzniecības partnera, runājot par minerālo mēslojumu, tam būs uh, liela ietekme uz iekšējo tirgu arī. Principā pārāk ambiciozas uh, robežvērtības nosakot, mēs uh, um, ietekmēsim mūsu importu no Ziemeļāfrikas. Uh, Kas tā tā vispār par politiku? Uh, priekšsēdētāja kungs, uh, vajadzētu šos trīs komiteju priekšsēdētājus uh, sasaukt kopā un pateikt, mums šeit ir problēma. Nevar uh, um, taču to pieļaut, jo šeit komitejām ir pilnīgi atšķirīgs uh, viedoklis. Jā, vidas komitejai ir jāizstāv savus viedokļus, protams, bet viņiem ir jāpaskatās apkārt, ko tad citi domā. Tāpēc mans lūgums ir šo jautājumu izskatīt kopīgi, um, domāt par šīm robežvērtībām, um, jo par to galvenokārt runā vidas komiteja. Protams, ka runājot par tirdzniecību, um, tas ir jāskata, bet uh, tam visam ir jābūt pieņemam arī mūsu lauksaimniekiem. Mēs nevaram to tā atsevišķi skatīt. Piemēram, um, kas šeit parādījās perspektīvā, to pat profesionālās uh, um, apvienības nebija pamanījušas, ka ar uh, uh, kaļķi uh, mums ir problēmas, uh, jo ir Eiropas Savienībā um, uh, noliktavas ar kaļķi, un uh, ja mēs neuzmanāmies, tad uh, varam tās slēgt, uh, jo uh, tad uh, lauksaimnieks vairs nevarēs iepirkt savu kaļķi no vietas, kas ir 20 km attālumā, viņam būs jāimportē no uh, Krievijas tas viss. Uh, mūsu referents to ļoti labi uh, izstāstīja. Mēs, kā lauksaimniecības komiteja, ja mēs uh, šīs šaubas formulēsim, tās tiks aizslaucītas prom kā nepieļaujams. Bet es uh, aicinu trīs komiteju, iesaistīto komiteju priekšsēdētājus uh, sanākt kopā un uh, pajautāts, vai tiešām mēs esam uh, uh, sapratuši, ko mēs šeit ar to visu panākam. Tas nav tikai tāds tehnisks jautājums, šeit tiešām ir uh, runa par kaut ko daudz lielāku. Šobrīd komitejas iet katra savā virzienā un balsojums plenārsēdē. Um, tie tādi. Uh, nejauši balsojam, bieži vien tur tas ir atkarīgs no klātbūtnes, no, no dienas laika, no noskaņojuma, un es tagad vēršos pie priekšsēdētāja, varbūt jūs priekšsēdētāji kom, kom, varētu šos komiteju priekšsēdētājus, vides un tirzniecības komiteju priekšsēdētājus uh, uzrunāt, lai vismaz, vismaz uh, um, neviens pēc tam nevarētu pateikt, ka es to nezināju, jo šobrīd man ir lielas bāžas, ka uh, um, mēs panāksim to, ka lauksaimniekiem tas būs dārgāk un tirsniecības attiecības tiks ierobežotas. Un pēdējais uh, komentārs par mūsu referenta uh, teikto. Es uzskatu, ka uh, tas ir labs darījums. Aizvien vairāk mūsu lauksaimniekiem ir grūtības iegūt uh, un izmantot uh, atbilstoši noteikumiem bioloģisko mēslojumu, kā kūts mēsls, piemēram. Uh, Jā, mēs varētu pateikt, eh, ka eh, mums eh, ir tehnisks risinājums, ko ieteikt šajā sarežģītajā situācijā, proti kā tu vari bioloģiskos mēslošanas līdzekļus izmantot, uh, ja skaitļi ir atbilstoši un tehnoloģija ir piemērota un cena ir piemērota, tas būtu labs uh, risinājums lauksaimniekiem. Proti, ne tikai visu aizliegt, bet arī piedāvāt viņiem risinājumu. Bardzo dziękuję za wypowiedzi, za podpowiedzi. Paldies. Paldies par šiem ieteikumiem, Bogovičs kungs. Lielas paldies par doto vārdu. Es uh, Lielā mērā piekrītu iepriekš paustajam gan tehniski, gan ģeopolitiski, gan ideoloģiski un politiski. Es domāju, ka uh, nostāja ir skaidra vairākos uh, jautājumos. Šo tekstu sastādīšanā bija nepieciešamas ārkārtīgi daudzas tehniskās sanāksmes eksperti. Uh, iepazīstināja ar saviem viedokļiem, un tagad, raugoties uh, uz secinājumiem, varam redzēt, ka sākotnējais priekšlikums, kuru izteica komisija, atsevišķos uh, aspektos, sevišķi runājot par kadmīnu fosforu piesārņojumu, bija pārāk specifiski, pārāk ambiciozi mērķi bija komisija šeit. Dažkārt uh, trīs, četras reizes stingrāka komisija gribēja būt nekā citur pasaulē. Uh, un tas faktiski bija neiespējami to īstenot. Arī veselības nozares eksperti piekrita. Viņi neuzskatīja, ka būtu nepieciešams tik ļoti samazināt kadmija līmeni. Tas gan neietilpst mūsu kompetencē, taču uzskatu, ka tas ir tik tiešām mūsu interesēs. Envi referenta Gardīnī kundze iepazīstināja ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka būs ļoti, ļoti grūti konstruktīvi sadarboties šajā jautājumā, ja mēs ieņemam šādu nostāju. Runājot par Jāna atzinumu, gribētu pateikties par mūsu zinātnisko ceļojumu uz Nīderlandi. Es domāju, ka ir ļoti labi piešķirt šādu īpašu statusu kūts mēsliem, īpašu definīciju un vairāk pievērsties organiskajam mēslojumam. Es domāju, ka mums tik tiešām vajadzētu veicināt attīstību, ejot šajā virzienā. Ja lauksaimniecība vispār kaut kādā veidā var veicināt aprits ekonomiku, tad es domāju, ka šī nu, diena ir īstā vieta, kur to darīt. Organiskais mēslojums tiešām ir ļoti labs veids, kā to darīt. Protams, ka procentu apmēru vēl var korģēt, taču katrā ziņā e, mērķis ir labs, pieeja ir laba, un tagad mums ir jāatrod tehniski īstenojams risinājums, kā to īstenot praksē. Runājot par e, lauksaimniecības sociālo pieņemamību, vakar Jārkungs teica, ka dažiem cilvēkiem politikā šķiet nepieņemami izmantot mēslojumu vispār. Viņi nesaprot, kādas negatīvas sekas varētu rasties, ja tas tiešām tā notiktu. Tādēļ mums ir jāsako līdzi cilvēku viedoklim par lauksaimniecību kopumā, lai mēs varētu aktīvi popularizēt uh, aprits ekonomikas uh, pilnveidošanu un lauksaimniecības iesaisti tajā. Mums ir jārunā par to, jārunā arī par kompromisu grozījumiem, kurus eh, minēja referents, un tie būtu tik tiešām jāpabeidz līdz nākamās nedēļas beigām. Jau pats eh, nosaukums kā tāds eh, jautājums ir par to, vai mēs pārskatām nitrātu direktīvu un kas tad būs attiecībā uz mazlumu sastāvu. Varības vielu sastāvu. Šie visi aspekti ir jāņem vērā, lai mēs būtu labi sagatavojušies un stāvētu uz stabiliem pamatiem, lai mēs varētu atrast optimālu risinājumu kas atbildētu arī uz uh, to, ko cilvēki sagaida lauksaimniecības jomā. Ir ļoti daudz grozījumu, taču es domāju, ka beig beigās mēs nonāksim pie pieņemama un īstenojama risinājuma, kas nebūs arī pārlieku dārgs lauksaimniecībai. Paldies! Andrija kungs. Agņo kungs. Peter, mentioned... Es klausījos, ko teica Pīters Jārs. Pīter, es pieminu tevi. Varbūt es ap, pagaidīšu, kamēr Pīters apsēdīsies. Jā, priekšsādātāji, es klausījos, ko teica Pēters, Pīters Jārs, un tas mani vienkārši šokēja. Tas bija neticami. Viņš norādīja, ka ir iespēja, ka Eh, kaļķa un kālija krājumu Eiropā varētu tikt uzskatīti par nepiemērotiem, eh, ka tos varētu nedrīkstēt izmantot eh, lauksaimniecībā un ka tad mums būtu jāimportē šie materiāli no Krievijas. Es ceru, ka komiteja apzinās, ka tad, kad mēs piemērojam šo materiālu lietošanu, mēs to lietojam tonnās uz hektāru, tas ir milzīgs apjoms. Uh, Un uh, transporta izmaksas no Krievijas ir uh, vienkārši šokējošas. Mani neviens lobijs nav uh, kontaktējies, ar mani nav kontaktējies, un es uh, nesaku, ka pēt, Pīteram ir, uh, nav taisnība. Uh, Tātad visiem, kas uh, šeit ir, kas ir arī NV vai IMCO komitejā, tiem es saku, cerams, ka mēs varam uh, to arī uh, visiem uh, paskaidrot ļoti saprotami. Mārtiņš Koislings, manuprāt, arī atbalstīs, jo or, bioloģiskie lauksaimnieki izmanto kaļķi, un tas apgrūtinās arī viņu dzīvi. Tātad mēs varam šeit uh, Uh, raidīt vienotu lauksaimniecības signālu, jo visā citā tas ieies šajā tekstā, neviens to nepamanīs, un pēc tam mums būs problēma. Nav pampas vadriju. Tagad uh, gan, Enriju kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir uh, skaidrs, ka te runēt par ļoti komplicētu jautājumu, ne tikai no tehniskā viedokļa, bet arī no politiskā viedokļa. Uh, Tā nav sagadīšanās, ja te ir iesaistīts vesels četras komitejas, jo te ir ietekme gan uz vidi, gan uz uh, ap, uh, tirzniecību, gan uz lauksemniecību un arī starptautisko tirzniecību. Tādēļ uh, šis dosie ir tiešām ļoti komplicēts un specifisks. Paldies tik tiešām Huidema kungam par uh, priekšlikumiem, kā teica arī Agilērs kundze, te, protams, rodas vairākie jautājumi un šaubas, taču gaidīsim precīzus kompromisus, lai ietu tālāk grozījumos. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem par nitā direktīvas jautājumu. Mums ir jābūt ļoti, ļoti precīziem. Par bio stimulatoriem Esmu priecīgs. Es domāju, ka pārveidojot, uh, uh, transformējot uh, kūtsmēslus uz vietas, ir jābūt piesardzīgiem par to, lai nebūtu tāds mēslojums, kas orientētos uz tālu distanču transportu tā vietā, lai to izmantotu uz vietas, proti tātad aprits ekonomikas labumus tādā veidā likvidētu fakts, ka šis mēslojums ir kaut kur tālu jāved. Tādēļ gribētu precizēt vairākas lietas. Pirmkārt jau par izmaksu samazināšanu un par to, kā tieši tiek organizēts darbs pašās lauksaimniecībās. Paldies! Nākamā runātāja Dalēkundze. Es gribētu pateikties Hoitam kungam, pat esmu lauksaimniece un acī, ir skaidrs, ka es izmantoju arī cenu mēslojumu, gan organisko, gan neorganisko. Es domāju, ka mums ir uh, Eh, pilnīgi noteikti jāiesaistās eh, šādu jautājumu izskatīšanā. Dažkārt gan rodas iespējas, ka atkarībā no komitejas, kurā atrodamies, eh, viedoklis mainās. Ir komitejas, kurās mēģina pārliecināt kolēģus, ka viņam jādodas pārliecināt kolēģi citās komitejās par tādiem vai citiem jautājumiem. Es dzirdēju kolēģa Andrija kunga teikto, bet man liekas, ka ideāla risinājuma nav, un ja vairāk mēs meklēsim kaut ko ideālu, jo sliktāk kļūs, es domāju, ka jānodrošina tas, lai kūtsmēsli, kurus ražo uh, mailopi, kurus izmantojam pārtikā, būtu tiešām noderīgi, un lai tie tiktu izmantoti pēc iespējas uh, lokālāk, uz vietas, nekur netiktu vēsti, bet es nezinu, kā mēs tādā regulatīvā tekstā varētu atrunāt šīs eh, normas. Es domāju, ka mums ir jābūt eh, saprātīgiem un eh, konsekventiem. Mēs šeit galvenokārt aizstāvam mūsu dalību valstu lauksemniecību un kopumā Eiropas Savienības lauksemniecību. Un vides Inta vai IMCO komitejā uh, varam mēģināt pārliecināt tos kolēģis, kas tur strādā par to, ka ir jāizstāv lauksaimniecība. Paldies! Paldies! Es uh, gribētu teikt, ka mūs uh, ļoti bieži apsūdza interešu konfliktā, jo daudz no mums uh, tiešām stāv tuvu lauksaimniecībai, daudz paši ir lauksaimnieki. Un cilvēki apgalvo, ka nav godīgi, ja mums būtu ekskluzīva kompetence tāda vai citā jautājumā vai failā. Tādēļ cilvēki uzskata, ka būtu jāizveido šāds, jāizvēl šāds formāts. Makintērkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Ir daudz uh, lauksaimnieku šajā komitejā, Un ir ļoti svarīgi, lai lauksaimniecības balss tiktu sadzirdēta, un tas ir mūsu ziņā aizstāvēt lauksaimniekus visā Eiropā, kuriem ļoti ir vajadzīga pieeja mēslojamam un arī citiem produktiem. Un es domāju, ka tagad mēs esam nobežījušies par pārtiks nodrošinājumu un ražošanas apjomiem, uh, tad ir jāatzīst, cik nozīmīgi šeit ir mēslojums, mēslojuma materiāli, līdzekļi. Un arī vairāki runātāji šorīt uh, pauda bažas par to, ka šīs komitejas kompetence ir būtiski ierobežota un tādi jautājumi kā kadmijs, kas ir ļoti strīdīgi, kontroversiāli jautājumi un komisijas priekšlikumi, manuprāt, iet par tālu. Uh, Tās ir tās jomas, kur es būtu gribējis, lai mums būtu kompetence, un tomēr es gribu pateikties referentu kungam par paveikto darbu, un paldies arī par to, ka jūs aizstāvat lauksaimnieku intereses. Es esmu iesniegusi dažus grozījumus un centīšos neatkārtot to, ko citi jau teica. Lielākajai daļai no tā piekrītu. Es domāju, ka ļoti svarīgi lai jebkurā likumdošanā, kas tiek pieņemta Eiropā, mēs raudzītos uz to, kādu administratīvo slogu mēs uzliekam cilvēkiem. Vienalga, vai tie būtu lauksaimnieki, vai tie būtu ražotāji, Ša, šajā gadījumā tie būtu mēslojuma produktu ražotāji. Mums ir vienmēr jāpatur prātā lai tātad šis proporcionalitāte un veselais saprāts lai tas nebūtu pārmērīgi. Kā piemēru pieminēšu savu grozījumu ceturtajam pielikumam uh, divi divi. Komisija piedāvā uh, dažādas ražošanas schēmas un zīmējumus un uh, dizainu, kur uh, viss ir skaidri identificēts. Es to visu esmu uh, Eh, reducējusi uz rakstisku aprakstu un eh, ražošanas procesa diagrammu, jo eh, šīs informācijas apjoms, šī informācija var būt ļoti um, jūtīga, tas var būt arī komerc noslēpums, un tāpēc mums ir jāapzinās, ko mēs prasām likumdošanā no ražotājiem un kādu ietekmi tas radīs Uh, būs palielināts administratīvais sloks, un uh, šeit tas būtu arī uzbrukums konkurencei, jo mēs prasām informāciju, kuru uh, uzņēmums visdrīzāk negribēs atklāt, jo tas ir komerc noslēpums. Un uh, runājot par diskusijām, es gribu nodrošināt, uh, lai um, mēs uh, tiešām ņemt vērā lauksaimnieku intereses, un uzreiz var pateikt, ka es arī esmu lauksaimniece, bet mums jāpatur prātā arī uh, nepieciešamība pēc labākas likumdošanas. Mēs par to daudz runājam parlamentā, un mums, manuprāt, vajadzētu nodrošināt to, lai jebkas, ko mēs šeit pieņemam, arī atbilstu šiem te labākas likumdošanas kritērijiem, uh, lai tiktu vērtēta jebkuras likumdošanas ietekme, jo īpaši uz MVU. Paldies! Monsieur le Président, effectivement, c'est pas. Um, Denonā kungs, jā, tik tiešām šis jautājums ir ļoti komplicēts. Lauksaimniecības nozarei vajadzētu, protams, samazināt piesārņojumu un tajā pašā laikā ievērojot uh, Eh, veselības un dzīvnieku veselības normas. Eh, man arī rodas jautājumi par eh, ietekmi uz nitrātu direktīvu un tās mainīšanu, taču šobrīd gribētu pievērst jūsu uzmanību biostimulātoru jautājumam. Šajā sakarā esam iesnieguši vairākus grozījumus, to starp 188, kas saistās ar to, kā tad aizsargāt kultūra augus pret kaitēkļiem un kas tajā pašā laikā stimulē augšanu. Visi e, šāda veida produkti jāuzskata par biostimulatoriem. Veicinot pētniecību šajā virzienā, biostimulātoru virzienā, mēs e, nodrošināsim augstas kvalitātes lauksaimniecību, kas e, ļaus izvairīties no toksiskiem un ļoti bieži importētiem līdzekļiem, kas turklāt lauksaimniekiem izmaksā dārgi. Paldies! Paldies. Hoislinga kungs. Jā, Jā, paldies priekšsēdētāji par to, to vārdu. Es gribēju atsaukties uz Jārkungu teikto. Mums nevajadzētu šeit sākt uh, bimbāt, ka mums ir tikai dalītā kompetence. Arī citas komitejas varbūt labprāt gribētu vairāk kompetenču, uh, un uh, kadmijas ir vidaskomitejas kompetencija tagad. Uh, Un, ja es raugos uz to, cik daudz uh, agrī komitejas deputātu ir arī uh, vīdes komitejā, tad es brīnos, kāpēc uh, mums vajadzētu baidīties no šāda lēmuma pret uh, lauksaimniekiem. Es arī esmu ēnu referents vīdes komitejā no savas politiskās grupas par šo jautājumu, un man, protams, ir izpratne par to, ka. Uh, Uh, tā tas ir, un es uh, rūpēšos, uh, lai vides un veselības apsvērumi arī tiktu ņemti vērā, runājot par mēslojumu. Un ja tiešām būs Eiropas Savienības stratēģija kadmiju visās jomās uh, Uh, izņemt no dabīgiem procesiem, nu tad mēs nevaram mēslojuma kontekstā teikt, ka tur tas nav problēma. 60% no uh, kadmija apjoma nāk tieši no mēslojuma, un tad mēs nevaram pateikt, ka tur mums nav problēma. Protams, ka tā ir liela problēma, un to var samazināt. Tas, ka šeit uh, dažu dalībvalstu ekonomiskās intereses un dažu ražotāju intereses šeit nespēlē zinām lomu, es zinu, ka tas spēlē lomu, bet mēs kā uh, um, lauksainiecības jomas pārstāvi nevaram vērsties pret to, ka uh, ķīmiskais mēslojums, uh, ko mēs lietojam, ir jāizvēlas tāds, kam kaitīgās vielas ir pēc iespējas mazāk. Un, ja komisija nosaka zināmu vērtību, tad es nešaubos, ka tas tehniski arī ir iespējams, tāpēc mums tagad nevajadzētu pret to vērsties. Jo tieši tad mums būs ticamības uh, problēma plenārsēdē. sēdē jo tad mēs izskatīsimies kā tādi, kas vienmēr aizstāv tos, kas uh, neaizsargā vidi, un uh, tāpēc mums nevajadzētu tā rīkoties, un tāpēc arī nedrīkstam uh, uh diskutēt par šiem jautājumiem, nemainot nitrātu direktīvu, jo uh, tad e, mēs darītu tieši to, ko mums daudzi pārmet, proti, ka vides e, aspekti mums ir sekundāri. Nē, šajā jautājumā mums arī vides e, jautājumi ir jāskata kā prioritāri, tie nav sekundāri. Un ja Pēters Jārs grib vēl vīdes komiteju arī aicināt runāt par aspektiem Ziemeļāfrikā, nu, tur to mēs nevaram darīt. Mums nevajadzētu šeit tādu mākslīgu uh, pretstatu uh, radīt, par mākslīgu strīdu radīt starp dažādām komitejām. Mums vajadzētu tieši pateikt, ka uh, vienam otrs ir jārespektē šajos dažādajos atzinumos. Paldies tagad Budā kungs. Paldies priekšsēdētāji. Daži uh, vispārīgi komentāri. Es domāju, ka mēs esam tādā pašā situācijā, kā uh, zāļu jautājumā. Arī šeit ir jārod līdzsvars starp to, ko vēlas uh, nozara un starp uh, lauksaimnieku vajadzībām. Uh, Un um, šeit lauksaimniecības komitejā es varu ļoti skaidri izteikties. Šeit uh, sēž tie cilvēki, kuriem ir tieša saikne ar lauksaimniekam uz vietas. Es gribētu norādīt uz uh, dažiem īpaši svarīgiem jautājumiem. Uh, un tie ir saistīti ar to, ka ražotājiem rūpniecības nozarei ir jātiek līdzi visām prasībām, kas tiek pieņemts. Kadmijs jau tika pieminēts, tas tiek apspriests lauksaimniecības komitejā, bet uh, nevar. Uh, aizmirst, ka vienīgā valsts, kura uh, Uh, spēja uh, saražot mēslojumu ar šādām robežvārtībām ar Krieviju. To nedrīkstam aizmirst, jo tādējādi mēs uh, uh, noraidām uh, mūsu ražotāju ražojumus un atbalstām minerālu mēslu ražotājus uh, Krievijā. Nē, protams, ka mēs vēlamies atbalstīt lauksaimniecību, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mēs nevaram panākt spēcīgu lauksaimniecību, bet šī līdzsvara. Paldies! Paldies, Kaputo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicos Uitema kungam par uh, viņa ziņojumu. Es neatkārtošu to, ko jau minēja kolēģi, īpaši atsaucoties uz kadmiju. Es specifiski gribu pakavēties pie diviem praktiskiem jautājumiem aktuāli lauksaimniekiem. Viņi sagaida, ka tad, kad viņi iegādājas minerālo mēslojumu, ka uh, tas ir atbilstīgs regulas standartiem. Šodien, kad viņi iegādājas mēslojumu, tur ir fosfors, potāsis, slāpeklis, piemēram, 50-50-50% apmērā, tad. Uh, tam ir arī jātiek norādītam uz uh, mārķēm par to, ka barības vielas arī ir 2% apmērā. Tālāk par komisijas priekšlikumu, kad lauksaimnieki iegādāsies to pašu mēslojumu, tad būs iespējams, ka barības vielas arī būs 7% apmērā. Tas nozīmē, ka 50, 50 ka, pareizāk sakot, 15, 15, 15%, citas vielas var pārvērsties par 13%. Vai attiecībā uz tātad, uh, uh, tiem būtu jābūt maksimāli 2% katrai barības vielai atsevišķi. Tālāk runājot par šo pašu konceptu. Tad arī šis 5% atšķirība svarā, tas ir tās milzīgas atšķirības. Uh, tad viņi varētu iegādāties mēslojumu 900 gramu apmērā. Un visbeidzot, lauksamniekiem ir jābūt garantijai, ka iegādātais mēslojums satur tās barības vielas, kas ir pieejams arī viņu kultūrām, jo viņi grib pabarot savu augu, nevis zemi. Par fosforu svarīgākais, lai nodrošinātu atbilstību vidas prasībām, jā, tas ir jāpiemēro arī šķīdra veidā. Tas ir jāmin arī uz mārķējuma un arī pasaram jābūt uh, um, izšķīdināmam, tam ir jābūt obligātai prasībai, prasībai, un tad arī te grozījumā ieviešam arī minimālās prasības šai sakarā. Un, lai tas viss parādītos pirmajā pielikumā, cerams, ka pozitīvi referents raudzīsies uz šiem grozījumiem. Uh, Un cerams, ka izmantosim šo iespēju, lai visu pareizi arī reglamentētu. Paldies, Desakungs. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties Hoitims kungam, ka viņš šo ziņojumu ir izstrādājis, bet uh, konstatēju arī, ka tās robežvērtības, ko mēs bieži vien šeit nosakām, ir pilnīgi garām. Piemēram, par nitrātiem tur ir eh, mēģinājumi uh, Tātad e, pētījumi, kur tika precīzi pārbaudīts un tika konstatēts, ka līdz pat 350 kg e, ar e, industriālajiem mēslojumu nekādi izskalojumi nenotiek, tātad nenokļūst šīs vielas ūdenī. Un 180 kg robežvērtība vienkārši nav piemērots praksēji. Tad var uh, aizstāt eh, vienu mēslojumu ar citu, un eh, tad man tas šķiet nepieņemam, ka šeit tiek noteikts tādas robežvērtības. Mēs nevēlamies, lai uh, eh, vīde tiktu uh, bojāta, bet ka, ja tu saki, ka kadmija 60% ir uh, no. Um, minerāla mēsliem tur eh, ir jādiskutē par eh, kapara um, piesārņojumu, piemēram, arī no kurienes tas nāk, ja mēs mēsliem jomā kļūtu atkarīgi no Krievijas, un mums ir jārūp, jādiskutē par to, vai mēs drīkstam pieļaut eh, to, ka mēs drīkstam būt tik atkarīgi no Krievijas. Man ir prieks, ka uh, piemēram, skābais lietus. Šis jautājums ir atrisināts, bet uh, Mums ir eh, vajadzīgs slāpeklis šobrīd mēslojumā, lai mums būtu laba raža. Mēs esam analizējuši augsni, un augsnē esot par maz slāpekļi. Līdz ar to mums ar mēslojumu ir šis līdzsvars jāpanāk, lai ir mūsu sliktajās augsnēs daudz maz laba raža. Un tad mēs redzam, ka mēslošana ir nepieciešama, ja mēs vēlamies stabilizēt ražas apjomu. Paldies! Pan posu Tarabela. Tarabēls kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Iespējams, kā atkārtošu to, ko jau teica kolēģi pirms manis, īpaši Javandrjö kungs, Denāno kungs un citi. Es pavisam īsi izteikšos par to, vai, kā daži iedomājas, ar šo likumdošanu mēs tagad atvērsim nitrā direktīvu un te vēlos atbalstīt Agileras kundzi. Nekādā gadījumā nedrīkst šo direktīvu skatīt no jauna. Es neuzskatu, ka tas ir labākais uh, risinājums izmantot šo uh, regulu, lai, iz, lai atvērtu šo Pandoras lādi. Ja notiks šī revīzijas ceru, ka tā nebūs, tad ir nepie... tad uh, būtu tas jādara atsevišķi, nevis ar šīs likumdošanas starpniecību. Līdz ar to es kā ēnu referents atbalstu <clears throat> Inko šādu nostāju. Paldies! Jārkungs, lūdzu. Jā, vēlreiz. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Par kadmiju precizējums. Es neesmu ģeologs. Eiropā mums ir uh, Tātad par kaļķi ir divi dažāda uh, veida uh, iegulas. Uh, te ir tad vienu veidu, kas ir Austrumvācijā un Polijā, to mēs tad nevarētu izmantot. Un manā reģionā Eh, kur tiek iegūts kāļķis, kas eh, nodrošina visu pieprasījumu. Tas ir 50 km attālumā un ir arī eh, citur Eiropā ieguvas vietas, bet tas ir atkarīgs no šīs izcelsmes. Un robežvērtība ir tāda aptuvena, un to arī vajadzētu vēl apspriest. Uh, Un es vienkārši vēlētos, lai uh, būtu monitorings šajās trijās ieteistītajās komitejās, lai tiktu saskaņot pozīciju, lai nav tā, ka viens otru tad uh, grib vienkārši izgrūst no ringa. Un es negribu, lai nonākam situācijā, kad eh, cilvēks saka, es to nezināju. Uh, atbildība un to sadalīšana ir svarīga, bet dažkārt tas noved pie tā, ka katrs skatās tikai uz savām lietām. Uh, Un uh, šonadēļ mums bija ar Gardīnieku un Zvidas komitejā konsultācijas, un man radās uh, sajūta diskusijā, ka Vīdas komitejā vēl nav pienācīga izpratne par to, kāda būs uh, reālā ietekme, un par to vajadzētu ar kolēģiem uh, runāt, un uh, to vajadzētu uzņemties uh, uh, komiteja priekšsādātāja par šo te ietekmi pienācīgi diskutēt par mērķi, mēs esam vienisprātas, bet jādomā arī par proporcionalitāti. Dažkārt runājot par zaļo politiku, ir tāda mazdārziņu politika, proti es savējo mazdārziņu sakopju, bet neskatos, kas notiek tālāk. Pie Eiropas robežām politika nebeidzas. Mēs nevaram uh, visu laiku uh, uzlikt uh, mūsu ražotājiem uh, visādus normas, problēmas, prasības, bet viss taču nebeidz pie mūsu uh, robežām. Visām trim komitejām vajadzētu par to apspriesties un saprast, ko mēs šeit kopīgi radām. Un monitorings būtu tas, kas, manuprāt, būtu jāīsteno, lai dal, komitejām neattīstās atšķirīgas stratēģijas. Paldies! Pani poseł Schreier. Schreier kungs. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in 1909... Schreier kundze priekšsēdētāji. 1990. gadā mēs pirmo reizi uh, diskutējām klātesot uh, lauksaimnieku organizācijām, un toreiz bija runa par šo direktīvu, par nitrātu direktīvu, par uh, Uh, mēslēm lietošana, un tagad ir 2016. gads, un uh, tiek teikts, ka labās normas ir jāmeklē Briselē. Paldies uh, par ziņojumu kolēģim, bet tik un tā mēs neesam tikuši nesolīti uz priekšu. Par ko tad ir runa? Šorīt bija runa par um, atšķirībām starp Agriju un Enviju komiteju. Varu pateikt tikai to, ka esmu pilntiesīga locekļa Enviju, un mēs esam kopīgi panākuši, ka aprits ekonomikā tagad ir tā, ka uh, lauksaimniecība, kas sākotnēji nemaz nebija paredzēta, uh, tagad ir atradusi ļoti būtisku vietu. Šeit ir runa par aprits ekonomiku, un to atbalstīja arī komisārs. Ir runa par augsni, uh, uh, ūdeni un gaisu. Un tagad visiem ir jāķers pie darba. Tur ir vajadzīgi citi instrumenti, citi skaitļi, nekā ir bijis pagātnē. Un ar to ir jāsāk. Uh, aprīts ekonomikā varu tagad teikt, ka tas bija viens no svarīgākajiem punktiem un kas tiek aizvien uzsvērts, proti izēvielu izmantošana, kas mums visiem ir vajadzīgs fosfāti. Kāpēc ķīnieši uh, izma, investē mēslojuma apstrādes uh, Uh, fabrikās, jo ir vajadzīgi, uh, vajadzīgs izēvielas, un, uh, jo tas ir ienākuma avots, un mums par to ir jāpievienojas. Tas ir tiešām būtisks trieciens daudziem uzņēmumiem, lauksaimniekiem un ģimenes uzņēmumiem visā lauksaimniecības sektorā. Uh, viņiem taču būtu jāspot, jābūt iespējai lemt pašiem par savu likteni. Šajā diskusijā ir runa par to, ka beigās starptautiskā uzņēmuma visu pārvaldīs. Uh, Jā, Pēter Jār, NV komitejā sēde bija ļoti laba. Uh, tur arī uh, tika uzklausīti lauksaimniecības pārstāvji un uh, tur tika teikts, ka ir vajadzīgs finanses EFSI līdzekļus, tur, piemēram, varētu izmantot tam, vai būtu jābūt atļautam. Uh, komisārs Hogans un citi to uzsvēra. Uh, Viņi ir ieskicējuši šo ceļu NV. Kāda tad ir šķēršļi? Mums ir uh, jāsaskaras ar uh, neorganisko uh, mēslojumu lobiju, un šie ražotāji atrodas ne tikai Krievijā, starp citu. Mums pašiem ir savi ražotāji Polijā un Itālijā, un to vajadzētu arī skaidri pateikt. Arī mākslīgais mēslojums uh, ir uh, vajadzīgs. Uh, arī uh, mūsu zemnieki saka, ka viņi nevar iztikt tikai ar dabīgo mēslēm. Viņiem ir vajadzīgs arī šis neorganiskais mēslojums. Un uh, kolēģi teica, ka nevajadzētu pieņemt pasākumus, kas nāk par sliktu lauksaimniekai. Es šajā seminārā Nīderlandē nebija klāta, es nebija ielūgta, bet uh, Tagad ir arī e, fabrikas, e, kurās e, atkritumi nonāk pat aizno gruntsūdeņos, un to arī nedrīkst pieļaut. Tas negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti. Normas ir pārāk stingras Eiropā, un mums ir jāsaprot, par ko tad šeit ir runa. Mums ir jārunā par vērtīgu izēvielu izmantošanu nitrātu direktīva. Nitrātu direktīva mums ir jāskata kopā arī ar tiem kolēģiem, kas sēž tur augšā. Vai jūs uh, ar Nīderlandes valsts sekretāru un vidas ministru runāsiet? Mēs cīnāmies pret šiem skaitļiem. Mēs vēlamies, lai mazāk minerāli nonāktu augsnē, uh, mazāk kaitēkļu augsnē, un lauksaimnieks vienmēr skatās tikai uz ražu, un tad mēs visu laiku atduramies pret nitrātu direktīvu. Es jums nestāstu neko jaunu. Es nestāstu arī to, kādas ir eh, problēmas uh, lauksaimniekiem uz vietas, ko viņi apspriež pie vakariņu galda. Lauksaimnieki vienkārši nepieļauj lauksaimniekiem uh, normāli strādāt. Uh, Paraugieties, par ko tad šeit tiešām ir runa. Un tad vēl viens pēdējais jautājums Heutamā kungam. Es varu piekrist Pēteram Jāram. Es iesniedzu daudzus grozījumus. Es strādāju agrī un envī. Es zinu, ka to mēs varam darīt, un mums tas ir jādara abās komitejās. Uh, Tātad eh, Envi es iesniedzu tādus pašus grozījumus, un Kadīnī kungs par kadmiju ir iesniedz ļoti labu eh, grozījumu, kas iet pareizajā virzienā, un tad man šķiet dīvaini, ka šeit eh, mums tas nebūtu atļauts. Mums vajadzētu apkopot spēkus priekšsēdētāji. Trīs jau arī beigšu runāt. Ja mēs vēlamies nākotni Eiropai, tad mēs uh, nedrīkstam aizmirst lauku attīstību. To redzu arī Anglijā, Francijā. Mums jāstrādā ar uh, pareizajiem skaitļiem. Mums ir uh, lauksaimnieki, kam ir inovatīvas idejas, un tās ir uh, jāattīsta, un tad mēs Eiropu kļūsim stipri. Tas taču ir mūsu kopīgais mērķis. Paldies! Magīnēsas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un paldies mūsu referentam. Tikai daži komentāri. Uh, par dalīto kompetenci. Es eh, tiešām domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums katrā komitejā ir jāapzinās, kāds būs eh, kopējais eh, iespējas, kopējā ietekme, un visām komitejām ir jāapspriežas par tādu koordinētu pieeju strādājot pie šī likumdošanas akta, jo tas ir ļoti tālajoši. Otrais komentārs par nitrātu direktīvu. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka sākotnējā pretestība pret nitrātu direktīvu varbūt bija neīsti pareiza, jo direktīva tik un tā tika pieņemta un uh, lauksaimniekam ar to ir jāsadzīvo. Es saprotu uh, grozījumus, kurus piedāvā referents, un manuprāt, tie ir arī loģiski. Uh, Citi saka, mums nevajadzētu atvērt uh, nitrātu direktīvu, bet es uh, domāju, mums varbūt vajadzētu um, gūt šeit precizējumu, bet mēs to gribam atvērt, lai labotu tur kādu problēmu, runājot par uh, kūtsmēslu lietošanu. Mēs jau netaisāmies to pilnīgi pārstrādāt. Es saprotu šo virzienu, kurā iet referents. Lauksaimniekiem, kuri. Um, Eh, kuri klausās, es gan šaubos, ka kāds klausās, viņi noteikti mēslo laukus, bet kas ir, eh, tātad eh, ir jāgarantē mēslojuma pieejamība, mēslojuma, kas var viņiem nodrošināt labu ražu, kas ir arī droša pārtika. Uh, Tātad tirzniecības jautājums ir svarīgs, cenas jautājums ir svarīgs. Mums ir bāžas par eh, pārmērīgu atkarību no Krievijas enerģijas jomā un tikpat nobežījušamies mums vajadzētu būt arī, ja būtu tikpat atkarīgi no viņiem eh, mēslojuma jomā, jo tādas varētu būt sēkas mūsu lēmumiem. Es gribētu aicināt būt piesardzīgiem. Uh, šajās debatēs nesasteigsim lietas, izpratīsim visas iespējamās sekas visās komitejās, un tad mēs tiešām būsim paveikusi labu darbu. Bet tas ir svarīgi lauksaimniekiem. Šodien viņi noteikti ir uz lauka un nevis klausās mūsos. Tas viņus ietekmēs, un cerēsim, ka šī ietekme būs pozitīva un nevis negatīva. Agilēra kungs, lūdzu. Sí. Am... Paldies. Jā, mums arī nav šī kompetence. Tomēr es saprotu, ka par kompetenci galvenokārt arī tiek runāts. Tad, nu, par komisijas priekšlikumu gribu teikt dažus vārdus. Uzskatu, ka nekavējoties ir jāapstiprina komisijas priekšlikumā tieši kadmija robežvērtības. vērtības Jo te, tas, tās ir pārspīlētas, es piekrītu šim mērķim, ka kadmijas ir jāierobežo. Domāju, ka komisijas priekšlikuma robežu vērtības ir jāpārskat nekavējoties. Un mums tas ir tiešām Nožēlojam, ka mūsu komiteja ir NV komiteja, ka esam pilnīgi pretējās uh, nostājās. NV esmu aizstājēju, un, bet nu, tomēr es respektēju to, kas notiek uh, NV un komitejā un uh, šeit. Un es piekrītu šim ierobežojumam. Tātad to mēs importētu no Somijas, Krievijas vai no Mārokas, ja mēs. Nosakām šo robežvērtību, tad uh, automātiski mums ir jāīsteno šis imports no Ziemeļāfrikas. To nesaku es, bet to norāda arī komisija, un tas ir jāņem vērā. Taču ir jāparedz saprātīgi šīs robežvērtības. Katrs varam atkārtot mēs savas nostājas, taču uh, mēs te varam būt ļoti zaļi un vidē draudzīgi, taču galu beigās pieņemam uh, uh, lēmumu pret uh, vīdi. Mums tas tiešām ir nogurdinoši, nevajadzētu būt šeit liekulīgiem. Uh, Un mums katram te ir arī, mums ir jābūt atbildīgiem, un tur nevajadzētu būt maksimālistiskiem nevienā, ne otrā galējībā. Prosimy przedstaw... Przepraszam. Przedstawicieli komisji. Paldies. Tagad vārds komisijai. No Digi Grau lūdzu. Thank you very much. Ms. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies par doto vārdu, par šo ļoti svarīgo failu. Tas ir svarīgs arī komisijai. Mēs vēlamies redzēt, kā tas attīstīsies. Mēs vēlamies, lai notiek darbs pie tā. Un kā daudz jau teica, diemžēl šis tēls ir arī ļoti sarežģīts gan no tehniskā, gan politiskā un arī juridiskā aspekta. Nu, te mēs esam krustojumās ar ķīmikāliju, atkritumu, likumdošanu, pārtiks produktu likumdošanu. Un arī komisijā, tāpat kā šeit, ir iesaistīti daudz dažādi dienesti. Šodien tikai varam jums sniegt sākotnēju analīzi par jūsu grozījumiem, balstoties uz dažādiem komisijas departamentiem, kas visciešāk sadarbojas pie šī faila. Es vēlos pateikties jums par šo doto iespēju. Ir jāteic, ka uh, ārkārtīgi milzīgs darbs ir pie šiem uh, neskaitāmiem grozījumiem, kas ir iesniegti par šo failu. Daži grozījumi ievieš jaunu terminoloģiju jaunas terminoloģiskos konceptus, piemēram, atsauci uz minerālu mēslojumu un nevis neorganiskiem mēslojumiem. Tad ir arī koncepts par um, uzlabot šos INEP uh, barību, vielu efektīvos produktus, INEP. Visi šis, viss šis pielāgojums par terminoloģiju, kas tiek izmantot arī tirgū, mēs pozitīvi varam uz to raudzīties, kad parlaments pieņem savu galveno nostāju par šo Tad arī pozitīvi mēs raugāmies uz tiem grozījumiem, kas ļauj pilnībā arī šo eh, bārības vielu reģenerāciju risināt. Tas bija arī komisijas priekšlikumā. Taču tas ir jādara tā, lai jau Uh, nemazinātu mērķus par uh, veselības un vidas aizsardzību. Ar jūsu atļauju vēlētos izcelt trīs bāžas, kas mums nāk prātā lasot uh, šos grozījumus, kas ir iesniegti līdz šim šai kontekstā. Par augu biostimulatoriem. Un, kad uh, tiek definēti šie biostimulatori, tad ir jābūt drošiem par to, uh, lai mēslojumie direktīvā neparādās tādi produkti, kas ir jāatrunā augu aizsardzības tiesību aktos. Piemēram, mēslojuma regulā ir iekļauti produkti, kas ir rezistenti pret eh, dažādiem um, testiem. Uh, esam to izslēguši savā priekšlikumā. Uzskatām, ka šiem produktiem nav jāpazūd no tirgus. Nē, komisija to nevēlas. Taču šie produkti tiek uh, atrunāti augu aizsardzības līdzekļu regulā. Tālāk par augu biostimulatoriem daudzi grozījumi vēlas veicināt mikrobiālo uh, augu biostimulatorus kā arī mikroorganismus, kas nav uzskaitīti un minēti septītajā sarakstā komisijas priekšlikumā. Uzskatām, ka sarakstam būtu jābūt izsmeļošam, kad runājam par šiem mikrobiālajiem biostimulatoriem. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams paplašināt šo sarakstu un tagad aktīvi pie tā strādājam tehniskā līmenī komisijā. Taču uzskatām, ka lēmums par uh, sarakstu ir jāpieņem vai nu komisijai līdz likumdevējiem, ņem, iesaistot arī industriālās organizācijas. Nedomājam, ka vienkārši atsauce uz aktīvajām vielām, uh, ko apstiprina biocīdu pesticīdu, sakrāba, ka tas uh, nodrošinās nekaitīgumu atbilstību līmeni. Otrakārt ir ieteikumi arī svītrot dažus nosacījumus par uh, rīču un uh, ķimikālīdu nekaitīgumu izvērtējumu. Un te vēlamies norādīt, ka uh, šīs uh, nekaitīguma izvērtējums rīč regulā attiecībā uz ķimi, ķimikālijām uh, par primārajām izaivielām. Tas ir vienīgais e, visaptverošais izvērtējums, kāds pastāv komisijā. Ja tas tiek izņemts, tad būs ļoti grūti izvērtēt riskus. Un trešais komentārs vēlreiz par e, šo nekaitīgo e, barības vielu reģenerāciju un par produktu kategorijām, kas kvalificētos kā minerāli mēsli. Uh, Daži jau par to minēja. Tas attiecas uz organisko oglekļa ierobežošanu, tad arī par fosfora robežvērtībām, arī par uh, slāpekļa ierobežošanu. Nu, mēs esam satraukti par šo, jo tas izslēgt ļoti daudz inovatīvus uh, reģenerētās vadības vielas, kas, ko pašlaik izskatām. Uh, ar mērķi iekļaut šīs regulas uh, aptvērumā un to darīt pavisam drīz, tuvā nākotnē. Mēs arī īsti neredzam, kāds ir iemesls uh, šādi rīkoties, jo, kad ir jāinformē lauksaimnieks par ekonomisko efektivitāti un augu pieejamību, tad uh, tas jau tiek uh, piedāvāts īstenot ar marķējumu. Marķējuma prasības, mūsuprāt, ir pietiekamas lai informētu lauksaimnieku. Nu, lūk, šādi ir mūsu komentāri pašlaik, kas attiecas uz sarežģītiem tehniskiem juridiskiem aspektiem. Es zinu, ka pašlaik tos visus analizējiet. Mēs uh, esam gatavi jums sniegt arī papildus informāciju, kas uh, jums var atvieglot arī šai komitejā nonākt pie kompromisiem. Paldies! Paldies! Huitens kungs. Jā, paldies. Paldies komisijai, paldies kolēģiem par komentāriem. Vispirms. Nu, ir izskanējis ļoti daudz, daudz ir pateikts par nitrātu direktīvu, un te gribu norādīt, kāds bija mans mērķis ar šo grozījumu. Nē, mēs negribam atvērt nitrātu direktīvu. Te ir kāds pamatojums, ar kur vēlos dalīties. Varbūt mēs varam rast risinājumu atrisināt šo problēmu. Nu, kas te likts uz spēles? Jūs zinat, ka Eiropas Savienībā dažās zonās, teritorijās ir līdzīga problēma, ka vīdes likumdošanas dēļ lauksaimnieki nevar izmantot visus kūtsmēslus uz savas zemes. Uh, Tādējādi viņiem ir jāimportē mākslīgi minerāli mēsli, mākslīgie minerāli mēsli, lai varētu uzturēt barības vielas un pabarot augus. Tātad viņi nevar izmantot šos kūtsmēslus savā saimniecībā, viņiem kūtsmēsli ir jāeksportē, dažkārt ir pat tiek pārstrādāti. Uh, un tie tiek izmantot, lai ražotu cementu, ceļu celtniecībā un tām līdzīgi. Līdz ar to barības vielas kūts mēslos netiek atbilstīgi atkārtoti pārstrādāti. Vēlos to atrisināt, lai mēs varētu izmantot kūts mēslu barības vielas labāk. Nu tā, lai mēs būtu mazāk atkarīgi no e, minerālu mēslu barības vielām. Lūk, Un kā risinājumu es redzu mainot definīciju par to, kas ir kūts mēsli. Kūts mēslu definīcija, diemžēl, ir nitrātu direktīvā, līdz ar to es nevēlos tagad atvērt visu šo nitrātu direktīvu. Nē, es gribu mainīt definīciju par kūts mēsliem, jo šī definīcija nav mainīsies 30 gadus. Ja mēs nemainām uh, šo definīciju, tad nav iespējams izmantot kūtsmēslu barības vielas, lai izstrādātu uh, Eirosko viens uh, mēslojumu atbilstīgu standartiem. Tad, ja tas nav iespējams, tad nākotnē aizvien vairāk kūtsmēslu barības vielu vienkārši tiks zaudēti, un tas tiešām um, nav labi. Es runāju ar S&D kolēģiem, Tarabellas kungu, Garcija kungu, Agileras kundzi, raugam, kā varam arī rast risinājumu, lai izmantot šo aprīts ekonomiku, lai tā būtu efektīva. Tad vēl dažas citas šaubas. Uh, tehnoloģija, kas nav pietiekami attīstījusies, lai izmantotu kūtsmēslu barības vielu un ražotu minerālu mēslus. Jā, tas tā varētu būt. Es uzskatu gan citādāk, bet tās nav galvenās diskusijas. Vajadzētu novērst to, kā mēs tagad iestrēgstam sarunās par tehnoloģijām. Mums ir jāvienojas par kritērijiem lai cilvēki varētu investēt un lai varētu viņi arī um, ievērot šos kritērijus. Vienkārši tagad nav kritērija, nav nekādu vadlīniju, cilvēki vēlas investēt, bet viņi īsti nezin, cik tālu viņi var iet. Tādējādi nauda netiks atbilstīgi investēta, lai izmantot šo potenciālu. Es vienkārši gribu uh, izstrādāt uh, šo salīdzinošos kritērijus. Varbūt šī tehnoloģija nav gatava tagad, bet lai nākotnē tos varētu izmantot. Tālāk juridiskās šaubas par uh, kūts mēslu definīciju grozījumu nitrā direktīvā, izmantojot šo mēslojumu direktīvu. Es pārbaudīju, tas ir iespējams. Esmu arī pārliecināts, vai, ka tas ir iespējams, jo arī komisijas priekšlikumā komisija dara tieši to pašu. Viņi maina, piemēram, biostimulātoru definīciju, kas ir auga aizsardzības materiāla direktīvā. Uh, Viņi maina arī definīcijas, kas atrodas citos tiesību aktos, dzīvnieku bija bio vai blakus produktu likumdošana. Tas jau notiek. Es saprotu, ka ir bailes par to, ka kaut ko grozām nitrātu direktīvā, bet manuprāt, tas ir vienīgais risinājums. Bet, nu, ja atrodam kaut ko citu, tad ļoti labi. Bet apvienotā uh, um, ja pareizāk sakot, aprīts ekonomika ir jāatbrīvo. Tad arī Delēja kundze, kas, kuras vairs šeit nav, viņa saka, ka tas viss ir obligāti. Tas absolūtā nav. Es gribu paredzēt šādu iespēju par to, ka varības vielas no kūtas mēsliem uh, tiktu atkārtoti izmantotas. Um, CE marķētām mēslojumam. Tāds ir mans mērķis. Uh, Un tad arī gribu vairāk diskutēt ar jums, kolēģi, lai rastu risinājumu, kā tad šo problēmu atrisināt. Paldies! Dziękujemy panu posłowi. Paldies. Paldies priekšsēd, uh, Huitams kungam. Paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Mm. Un arī jūs komentāri norādīja uz to, cik sarežģīts ir šis jautājums. Un tik tiešām mums ir jāvienojas ar citām komitejām par šo jautājumu. 30. mājā būs balsojums komitejā. Liels paldies visiem! Un tagad koordinātoru sanāksme. Komiteja darba atsāks trijot.